tēt. Diemžēl runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Ko mēs varam gaidīt no Eiropas padomes, saka Ferhofštata kungs, kas norisināsies ceturtdien un piekdien. Tas, ko gaida mana grupa un arī parlamenta vairākums, ir tas, ka mēs varētu beigt šo samitu, Barozo kungs, ar tādu izlēmīgāku, visaptvarošāku un drosmīgāku pieeju šai krīzei. Jo, godīgi sakot, šī globālā visaptvarošā pieeja, ja tādas mums nebūs, Un mēs arī neredzam, ka tāda pašlaik ir parlamenta vai padomas priekšā. Jā, protams, ir daudz dažādi jautājumi, piemēram, saistībā ar reitingu aģentūrām un tā tālāk, bet mums ir jāatrod krīzes cēloņi pašiem sevī, nevis jāmeklē kaut kur ārpus Eiropas Savienības un ārpus Eiropas institūcijām. Un godīgi sakot, krīze nav beigusies. Ja kāds domā, ka tiek piešķirta papildus nauda Grieķijai un tas beigs krīzi, gan Grieķijā, gan Eiropā, šie cilvēki maldās. Krīze nav beigusies un tā turpināsies. Pirmkārt, ja mēs neatradīsim struktūrāls risinājums Grieķijai un šādi risinājumi mums nav. Un otrkārt, ja mēs neradīsim patiesu ekonomisko un politisko savienību Eiropā. Tieši tā mēs varēsim atrisināt krīzi ar eiro un krīzi Grieķijā. Jo vai ir iespējams, ka mums ir viena valūta un 17 ekonomikas stratēģijas, 17 valdības un 17 akciju tirgi? Tā nekur pasaulē nav. Tikai mēs Eiropā uzskatām, ka mums var būt vienota monetārā savienība, bet 17 dažādi tirgi un valdības un politikas. Jā, iespējams, ka federālisti tikai tā saka, piemēram, Livskī kungs, kas bija ieradies parlamentā, kas ir pašreiz SVF priekšstādētājs, un viņš aicināja Eiropu izveidot vienodu ekonomikas un monetāro savienību krīzes risināšanai, un arī Gaidner kungs līdzīgi ir teicis. Tātad ir aicinājums izveidot politisku monitoru savienību. Izskatās, ka Atlantijas otrā pusē cilvēki redz, kas mums jādara. Es nezinu, kāpēc mums nav pietiekoši drosmes spērt šo lielo soli uz priekšu. Priekšsēdētāji, tas ir jautājums padomas sēdē rīt. Otkārt, mums ir jāpalīdz Grieķijai ne tikai tādā ar, ar tādu aizsardzības pieju, ne tikai ieviešot taupības pasākumus, par kuriem pašlaik notiek sarunas ar Grieķijas valdību. Varbūt, ka jāvirzās vēl tālāk uz priekšu arī šajā ziņā, bet ir nepieciešams arī pozitīvs plāns Grieķijai, jo viņi nevar atrisināt krīzi tikai balstoties uz taupības pasākumiem jo ir nepieciešama izaugsme un investīcijas, un to mēs no Eiropas varam nodrošināt. Varbūt varam sniegt garantijas privātām investīcijām, jo šādu garantiju nav. Varbūt piešķirsim viņiem aizdevumus no Eiropas investīciju bankas. Un varbūt, ka šo daļu no naudas mēs varētu novirzīt nevis fiskālai konsolidācijai, bet lai radītu izaugsmi un investīcijas Grieķijā. Paš, pašlaik es eh, varbūt nevēršos pie uh, citiem deputātiem, bet pie Dola kunga. Viņa grupā ir neodemokrāti, un mums būtu skaidri varbūt jārunā, pieskaroties šīm lietām, ja mēs vēlamies dot naudu val Grieķijai, vai citas valstis to vēlas darīt, tad ir jāpanāk politiskā vienotība Grieķijā. Tāpēc aicinu uh, Dola kungu pārliecināt savus politiskos draugus, panākt šādu politisko vienošanos, lai politikas var arī ieviest. Tas mums ir nepieciešams. Es zinu, ka tas ir ārkārtīgi grūti, Žozef, bet es zinu, ka jūs to varat izdarīt. Jo, ja valsts ir nonākusi šādā situācijā, tai būtu jāvirzās uz politisku vienotību, nevis jāspēlē tādas politiskas spēlītes, kā pašlaik notiek Grieķijā. Jā, deviņu gadu laikā kā beļģis jau daudz esmu šādu spēlīšu piedzīvojis. Priekšsēdētāja kungs, godīgi sakot, mums ir nepieciešama drosmīgāka ekonomiskās pārvaldības pakotne, kā pašlaik šodien mums ir priekšā. Un tieši vēršos pie Barozo kunga. Uh, Vakar komisijas pārstāvis preses konferencē teica, ka ir nepieciešams eh, pārskatīt esošo pārvaldības pakotni, Un es gribu, lai jūs to apstiprinat, ka tā tas tiešām ir. Mums ir jāstrādā kopā ar padomi un eh, komisiju un parlamentu, lai būtu ciešāka sadarbība šo jautājumu risināšanā. Paldies, Ferhofštad kungs, jūs uzdevāt jautājumu Dola kungam. Acīm redzot, Dola kungs grib atbildēt uz jūsu jautājumu, jo viņš ir pacēlis zilo kartiņu. Ferhofštad kungs, vai jūs piekrītat, ka tad jums uzdod jautājumu ne tikai Dola kungs, bet arī Takos kungs? Jā, protams. Dola kungs saka, es pavisam īsi uzdošu jautājumu Aldas grupas priekšsēdētājam. Kad viņš panāks to, ka liberālās valdības visās valstīs darbosies solidāri, kad tas notiks, tad es nodrošināšu, ka Grieķijā arī situācija ir līdzīga. To es saku šeit, šajā sēžu zālē. Ferhofštad kungs, vai jūs vēlaties atbildēt? Jā, priekšsēdētāji. Jo, ja mēs runājam par vairākumu valstu, par kurām runāja Dola kungs, mēs esam koalīcijā ar kristīgajiem demokrātiem, tāpēc saku, ka tas ir iespējams. Bet tad, kad mēs gatavojamies šādai svarīgai Eiropadomas sēdēji, vai mums patiešām šeit ir tāda partizāna politika jāpiekopj? Jo šeit jau nav runa par dažādu politisko grupu vai partiju sarīdīšanu es šeit mēģinu pārliecināt jūsu draugs Dolokungs no eh, attiecīgās partijas Grieķijā, un jūs jau zinat, ka man arī tur daudz draugu ir, un daudzi nāk no liberāļu aprindām, bet jāsaka, ka viņiem ir jāstrādā vienoti, lai Grieķijas tauta un valsts iziet no šīs krīzes, un jūs, Dolokungs, šeit varat spēlēt nozīmīgu lomu, es uz jums paļaujos. Kartakos Takos kungam vārds uz vēl vienu jautājumu, un Ferhofštad kungs, jums ir 30 sekundes, lai atbildētu. Priekšādātāji, es domāju, ka visi ir sapratuši, ka šobrīd problēma ir Eiropas līmeņa, ne jau tikai Grieķijas lieta. Varu teikt, ka mēs šeit runājam par struktūrālām izmaiņām, struktūrālām resursa, eh, reformām, arī privatizācijas aspektiem. Uh, varu teikt, ka mēs esam ļoti labi informēti par šiem jautājumiem, un tur ir vajadzīgas smagas reformas. Tur ir vajadzīga papildu demokrātija, un ņemiet vērā, ka mēs šeit runājam par jūsu pašu priekšlikumiem, un jūsu valdība nevarēja to visu paveikt pusotra gada laikā. Facciamo finta di non aver ascoltato, diamo la parola all'onorevole. Paldies. Tagad dosim vārdu arī Lamsdorfa kungam, kas arī grib uzdot jautājumu. Jā, Rūfām. Lielas paldies. Es ceru, ka varat mani dzirdēt. Es rūpīgi uzklausīju ar uzmanību Ferhofštata kungu, kas ir Aldas priekšsēdētājs, un es gribēju viņam jautāt, vai tā ir taisnība, ka jūsu sauklis ir tāds, ka Grieķija ir visur ka Grieķija nav viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tāda, ka šajā valstī ir tāds, eh, tāda vispārēja tautas noskaņa. Ferhofstadkungs, jums ir 30 sekundes. Jā, tas ir acīm redzami. Ja mēs neadresināsim Grieķijas problēmu, tad mums Eirozonā būs lielas problēmas. Jau šodien mēs to redzam, piemēram, īrijā. Pašlaik atšķirība starp eh, aizdevumu likmēm, piemēram, ir 8% punkti starp eh, tādām valstīm kā Portugāla un Vācija. Mums jau šis bija jāizdara krīzes sākumā ne tikai Grieķijai vai citām valstīm, bet visām dalību valstīm. Mums 2009. gada decembrī nebija solidaritātes, un tas radīja daudz lielākas problēmas, nekā varētu pašlaik būt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad turpinam debates. Un nākošais runātājs būs Zahradila kungs uz divām ar pusminūtēm. Paldies! Mūsu debats šodien ir ārkārtīgi izklaidējošs. Bet es gribēju jums atgādināt, ka daudzi no mums, kas piedzīvoja komunismu un kas kopš padomu impērijas sabrukuma ir panākuši būtisku progresu, lai iestātos Eiropas Savienībā. Mēs esam pierādījuši sev, pierādījuši citiem, ka spējam izpildīt Kopenhāgenes kritērijus, ka varam izveidot uh, pilnībā funkcionējušu tirgus ekonomiku un tā tālāk. Bet, diemžēl, šādas pašas prasības netika piemērotas valstīm, kas jau bija Eiropas Savienības dalība valstis un bija Eirozonā jo šeit bija runa par politisku, nevis ekonomisku projektu. Tieši tāpēc eh, dati tika mainīti, problēmas tika ignorētas, lai iesaistītu valstis, kas vēl nebija gatavas Eirozonai. Un tagad mums ir problēma, ar kuras sekām mēs saskaramies. Un šis ir tāds pagrieziena punkts. Neskatoties uz to, uh, ka lielākā daļa no manas grupas nāk no ne eiro valstīm. Mēs nevēlamies, lai eiro projekts izgāžās. Bet arī nedomājam, ka tas būtu jāaizstāv ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Eiropas, Eiropadomes sēdē jāsūta skaidrs vēstījums un jāsaka, ka, ja zināmas pozīcijas nav izpildāmas, tad ir jāveic būtiskas izmaiņas un jāstrukturizē, piemēram, balsts parāds, neskatoties uz to, cik nežēlīgi tas varētu izskatīties. Ja mēs to nedarīsim, kas tad notiks nākotnē? Nākošā reize jūsu oponenti vai jūsu pēcteča oponenti nebūs tādi jauki eiroskeptiķi kā es, bet nejauki anti-eiropieši kas tiks ievēlēti, un to izdarīs nikni vācu nodokļu maksātāji vai izmisuši franču uzņēmēji, kas nevēlēsies maksāt par citu parādiem. Un es zinu, ka ne jūs, ne es nevēlamies, lai tā notiktu, tāpēc rīkosimies. Un tieši tāpat es aicinu jūs neizmantot šīs krīzes, lai piemērotu supranacionālākas politikas, jo šeit nav runa par Eiropas krīzi, šeit ir runa par krīzi, kas ir saistīts ar vienu nemodernu Eiropas integrācijas koncepciju. Paldies eh, Zahradīla kungam, tā dodu vārdu Harmsas kundzei uz eh, četrām minūtēm. Priekšsēdētāja kungs Gorī kundze, godāmie kolēģi, esmu pārsteigta par to, ka šī e, diskusija ir kļūsi tik e, raudulīga par visdziļāko krīzi Eiropas Savienībā, kas ilgst jau tik ilgi. E, tiek runāts par Schengenas zonas aizstāvēšanu, tiek atgādināts par to, ka mēs e, nevarējām aizstāvēt e, vārda brīvību Ungārijā, tāpat arī e, Ēģiptē un Lībijā mums neizdevās saklausīt Eiropas balsi. Tāpēc es domāju, ka šīs Grieķijas problēmas tikai un vēlreiz atgādina, ka Eiropā mums ir pārāk daudz prezidentu un, diemžēl, nav nekādas vadības. Tā, manuprāt, ir vislielākā problēma, par kuru vēl līdz šim nav runāts. Mēs atrodamies eh, situācijā, kas eh, ilgst vēl ilgāk nekā Grieķijas krīze. Padome un tās rastie risinājumi nāk par vēlu, un tie arī nav pietiekami pārdomāti. Šī doma, ka tikai ar Grieķijas glābšanu un dienvidu stabilizēšanu Eiropā varēs pastāvēt, Un tas, ka mēs vēlamies labāku dzīvi visiem eiropiešiem, šī doma līdz šim nav pausta. Un tāpēc es uzskatu, ka mums ir vajadzīga viena atbildīga institūcija, un tā ir Eiropas Savienības padome. Es gribētu arī teikt, ka Eiropas parlaments ir kavējies laicīgi panākt uh, vienotu nostāju un pieņemt rezolūciju pirms šīs vēsturiskās padomes, kas runātu par šo smago krīzi. Es uzskatu, ka šie kolēģi, kas sēž šeit noņas pā labi, eh, ka, manuprāt, viņiem vajadzēja padomāt par to, ka parlamentam vajadzēja laicīgi kaut ko teikt par Grieķiju. Es uzskatu, ka Jozefs Dols ir uzņēmies atbildību attiecībā uz neodemokrātiju, bet tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par taisnīgumu. Mums ir jāatcerās par papā Andreju kungu un par viņa valdību. Es priecājos, protams, ka viņa valdība ieguva parlamentu uzticību vakar, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka par krīzi ir savu atbildību jāuzņemas arī Grieķijas valdībai. Diemžēl netiek ieviesti nekādi nodokļi par īpašumu, nodokļi netiek konkretizēti Grieķijā. Manuprāt, par to tiešām ir jāpadomā. Ir jāatcerās, ka elite Grieķijā arī ir, arī tā ir jāuzliek pienākums uzņemties atbildību, jo tā vēl nav pietiekami daudz cietusi no krīzes. Ir jāatcerās par to, ka mēs vienmēr runājam par izdevīgākiem kredītiem, par garākiem atmaksas termiņiem. Manuprāt, šķiet šeit pastāv tāda nespēja uzņemties atbildību. Tas, ko mēs esam atzinuši par pareizu, proti um, to, ko mēs esam pieņēmuši kā svarīgu, tas netiek īstenots, tāpēc, ka mēs baidāmies no reitīga aģentūrām. Es uzskatu, ka mums trūks politiskās vadības, tieši par to arī vajadzētu diskutēt Eiropadomas laikā tuvāko, tuvākajās dienās. Rozukungs, es vēlu jums veiksmes strādāt pie godīgākiem nodokļiem, lai cīnītos pret krīzi. Es nezinu, vai jūs sekojat līdzi attīstībai finanšu darījumu nodokļu lietā. Mēs vēl ar vienu par to iestājamies. Es tāpat arī uzskatu, uzskatu ka izvairīšanās nodokļu nomaksas, netaisnīgas prēmijas, viss tas, kas radīja šo finanšu sabrukumu, vēl ar vienu netiek risināts, un tas viss ir jūsu atbildības sfērā. Lielas paldies Harmsas kundzei, tagad dodu vārdus divām minūtēm Biskī kungām. Paldies priekšsēdētāji! Ja mēs paskatāmies mūsdienās uz Grieķiju, tad mēs varam arī kaut ko iemācīties. Taupības diktāti un eh, atdot pēdējo sudraba karotīti, kas ir valsts īpašumā, diemžēl šādas prasības neizklāps Grieķiju. Galu galā visiem ir jāuzņemās atbildība par eh, savā atbildībā esošajām sfērām. Pirms mēs eh, pieprasām kaut kādu solījumu izpildi, ja mēs eh, pieprasām taupības pasākumus un privatizāciju un vienlaicīgi virzām uz priekšu semestri, tad tas novedīs pie bankrota un neļaus eh, dalībvalstīm virzīties uz priekšu. Tas viss iet tik tālu, ka tiek runāts par privatizācijas aģentūru izveidi pēc Vācijas Trojhanda piemēra ir jāatcerās, ka Vācijas, šīs Vācijas iestādes ir daudz ko pozitīvu paveikušas. Ir jāatcerās arī, ka tas noveda pie valsts īpašuma sabrukuma. To vēl šodien var just. Tiek runāts par uh, miljārdu piešķiešanu Grieķijai, bet netiek runāts par uh, Uh, to, ka bankām tiek uh, sniegti glābš, dažādi glābšanas pasākumi. Ja mēs atsakamies no uh, savu pienākumu izpildes, tad, manuprāt, tā ir politiski izgāšanās. Ja mēs turpināsim darboties kā līdz šim, tad, manuprāt, vienīgā alternatīva ir radikālas pārmaiņas finanšu un ekonomikas politikā, taču, diemžēl, tā mums pietrūks drosmes. Krīzes cēloņi netiek iznīcināti. Mums trūks drosmes eh, nodrošināt lielāku demokrātiju un sauredzamību un izvairīties no politikas, kas tiek virzīta uz priekšu slēgtām durvīm. Tas eh, nozīmē, ka iegūst eh, tikai atsevišķas valstis. Es uzskatu, ka pēc samitiem vajadzētu dzirdēt skaidrus signālus. Nedrīkstētu būt tā, ka pēc katra samita tiek vienkārši teikts, turpināsim tādā pašā garā. Paldies Biskie kungam, tagad dodu vārdu Feridži kungam. Priekšsēdētāji, pajautāšu, kāds ir jūsu B plāns, jūs teicat, ka tāds nav vajadzīgs, un katru reizi, kad es saku, ka būs nepieciešams kaut ko darīt un izpirkt un atpirkt, tad jūs sakat, ka viss būs labi. Nevajadzēs. Un tagad redzēt, atkal vajadzēs maksāt par kādu kļūdām, un jūs atkal teiksiet, ka vairs nav alternatīvu. Ja mēs turpināsim iet pa šo ceļu, tad sanāk tā, ka mēs ignorēsim to faktu, ka Spāņi saka, ka viņi būs nākamie. Jums ir simtprocentīga uh, neveiksmes uh, kvota līdz šim, un es varu teikt, ka Es eh, arī Grieķiju mēs šobrīd novedīsim eh, uz eh, sabrukumu ceļā un pēc dažiem mēnešiem runāsim par to, ka vajag maksāt milzīgi naudu, lai viņi vispār nebankrotētu pavisam. Manuprāt, ir jāskatās uz tām valstīm, kas vispār bija demokrātijas šūpulis, ka šo valsti mēs tagad šūpojam pavisam citā virzienā. Un Viņiem ir jāpienā, jā, jāakceptē tas, ka viņiem tiks samazināt ekonomikas iespējas un ka būs tikai neliela daļiņa. Un tagad tiek teiks, ka būs vienīgi nav nekādu alternatīvu, tāda pilnīgi militāra pieeja. Uh, Un es varu teikt, ka vienīgais, kas notiks, ir tas, ka situācija ar vien pasliktināsies. Jūs viņiem atņemat ne tikai naudu, bet arī viņu demokrātiju. Ko darīt īstie eiropieši? Viņi piedāvāt alternatīvas, viņi palīdzētu grieķiem, lai tie varētu atkopties un atkal atgūties. Mēs varētu ar viņiem kopā runāt, protams, kā var uh, budžeta deficītu tik galā, jo skaidrs, ka šobrīd viņa budžeta deficīts ir dramatisks, Un tas būtu alternatīvais verinā, risinājums uh, taupības pasākumiem. Bet ja mēs turpināsim kā līdz šim, tad tas ir ceļš uz sociālo un ekonomisko katastrofu. Herr Zavela hat sich mit. Tagad ir uh, zilā kartiņa vēl ir kungs, lūdzu. Vai jūs varat akceptēt uh, jautājumu no kolēģa? Ja? Lūdzu, kolēģi, paldies priekšsēdētāji. Vēlos Feredža kungam uzdot jautājumu. Vai jūs zināt, kāds ir ārējais Lielbritānijas parāds? Un vai jums šķiet, ka Lielbritānija viena pati, vienatnē, ir tāda īpaša valsts, kas varētu pati tikt galā ar saviem parādiem. Lūdzu. Pirms 20 gadiem mēs kļuvām par uh, valūtas maiņa uh, mehānisma daļu. Mēs sasaistījām, piesaistījām mūsu valūtas Vācijas markai un miljonam uh, Lielbritānijas iedzīvotājiem tas, uh, no, nu, no, nu, no, nu, viņi zaudēja darbu. Uh, Un mums bija ļoti nopietna situācija, 90. gadā bija krīze. Nu, nevar salīdzināt vairākas ekonomikas, salikt kopā, o, jo ekonomikām ir dažādi izaugsmas tempi. Mēs esam iemācījušies no mūsu krīzes, bet izskatās, ka jūs šādas mācības nesat akceptējuši. Paldies, kolēģi Fareģi! Tagad lūdzu kolēģi Madlere, Madlener, jums pusotru minūtu. Paldies priekšsādātāji! Cienījamo priekšsādātāji! Barozo kungs. Pagājuši nedēļu otrdien viņš teica, ka Grieķija var rēķināties ar Eiropas atbalstu. Viņš teica, ka Eiropa panāks to, ko tā ir solījusi. Uz kā viņš īsti balsta šo ziņu? Vai nav tā, ka Lisabonas līgumā daudz instrumenti vispār ir aizliegti un ka atsevišķiem uh, atsevišķām valdībām ir jāatbalsta, bet viņiem arī tikpat liela iespēja atteikties. Manuprāt, ļoti nopietni jāskatās. Izskatās, ka komisija vienkārši gribētu, lai mm, apvienotos valdībās visas Eiropas Savienības valstīs un ka būtu tā tikpat nedemokrātisks process, kā tas arī pašu Barozo, jo neviens no Eiropiešiem vispār nav, nav balsojis par Barozo kungu. Uh, Es pat teiktu, ka šobrīd ir nevis demokrātija, bet diktatūra, birokrātiska diktatūra, un mēs uzliekam nevajadzīgas šķēršus grieķiem, un tas pats attiecas arī uz holandiešiem. Manuprāt, ir jāpadomā par Barozo lomu. Šobrīd ir tā, ka Nīderlandi maksā par grieķiem. Jātājums nav par to dot vai nedot grieķiem naudu, bet par to, ka tas ir jādara piemēram holandiešiem, un no viņiem tad jāatņem. Sanāk tā, ka vienīgais risinājums ir šāds, ka vajag ilgtermiņa risinājumu, tā lai grieķi šobrīd atjauno savu valūtu, drahmu, un tā lai citiem nevajadzētu maksāt par viņu problēmām. Un tagad lūdzu, Barozo kungs. Vēlos atbildēt uzreiz uz diviem konkrētiem jautājumiem, kas man tika uzdoti neplānoju tagad uh, iesaistīties di ideoloģiskajās diskusijās par Eiropu. Varu teikt, ka šobrīd uh, kreisie un, un, un labajie ir apvienoti pret eiro, apvienoti pret Eiropu, tāpēc vēlos aicināt visas demokrātijas spēkus Eiropā, arī šajā parlamentā un Grieķijā, lai viņi varētu apvienoties uh, konsensā un skaidrs, ka ne jau viss ir iespējams. Uh, Ne jau visos gadījumos mēs varēsim panākt izaugsme Eiropā, bet divi jautājumi, kas tika uzdoti bija par finanšu nodoklī un par apgriezto koeficēto vairākumu. Par finanšu nodokli es vēlos teikt, ka šobrīd ja tiek gatavots eh, komisijas priekšlikums un oktobrī būs arī šis priekšlikums par finanšu darījuma nodokli. Un tur būs divi varianti vai nu finanšu darījuma nodoklis, vai nu finanšu aktivitātes nodoklis. Šobrīd mēs strādājam pie nodokļa, drīzāk būs darījuma nodoklis. Kāpēc tieši šādi? Tas ir tādēļ, ka nav nekā, ko varētu pielīdzināt uh, PVN finanšu darījumam. Līdz oktobrim jums būs konkrēts priekšlikums uz galda. Otrais jautājums, un šo jautājumu man uzdeva Verhofstadta kungs, vēlos skaidri un gaiši pateikt, ka Eh, komisija atbalsta parlamentu attiecībā uz apgriesto koeficieto vairākumu. Mēs varam atbalstīt jūsu ambiciozo nostāju. Te pašā laikā jāsaprot, ka pēcpusdienā, kad mēs runāsim par šiem jautājumiem, mēs jūs aicināsim un arī padomē aicināsim izskatīt iespēju panākt vienošanās beigās. Jo skaidrs, ka pateicoties parlamenta nostājai, ir panākts liels progress. Attiecībā uz to dokumentu paketu, kas šobrīd ir izskatāma, vēlos pateikties jums, parlamentam, ir tīpaši tiem deputātiem, kas ir strādājuši pie šiem jautājumiem, protams, arī Ungārijas prezidentūrē. Viņi ir paveikuši milzīgu darbu. Vēlos, protams, lūgt jūs visus attiecībā uz atbildības pakāpi teikt, ka izmaksas, protams, būs ļoti lielas arī attiecību, arī ņemot vērā esošo situāciju. Komisija atbalsta kopienas pieeju, komisija atbalsta pēc iespējas ambiciozāku risinājumu, un es domāju, ka arī jūs esat tie, kas šādu pieeju varat atbalstīt. Es gribēju atbildēt uz šiem konkrētiem jautājumiem. Paldies! Prezidenta kungs, lūdzu, Vēbera kungs, jums ir divas, Vēbera kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi! Par Grieķiju jau tika spriest diezgan daudz. No manas puses būs divas idejas. Pirmam kārtām vēlos teikt, ka mēs nedrīkstam uh, zaudēt principus no redzes loka. Skaidrs, ka cilvēkiem ir jācieš, un uh, būtiskākie Eiropas principi ir solidaritāte, bet arī personiska atbildība. Tas nozīmē, ka tie, piemēram, grieķi, kas šobrīd izmanto solidaritāti, viņiem ir jābūt atbildīgiem. Uh, Vēl viena lieta, un tika runāts par to, ka šobrīd Eiropai ir milzīgs izaicinājums, milzīga pārbaude, un ka Eiropas Savienībā atgriežas tie spoki, kurus mēs uzskatījām par uzvarētajiem. Piemēram, tika runāts arī par to, ka Baltijas valstis šobrīd iznāca no krīzes un varēja to pievarēt. Un tiek runāts arī par to, ka tagad atgriežas finanšu darījumi interneta līmeļos. Un uh, visos šajos jautājumos ir jāsaprot, ka mēs esam spēcīgāki kopā nekā katrs atsevišķi. Ir tik daudz jautājumu, un šobrīd mēs runājam par uh, Eiropadome un uh, tika skarts arī migrācijas jautājums. Kad mēs runājam par migrāciju un par Schengenu, tad atkal jāatgriežas pie tiem pašiem principiem. Eiropas Savienības lielie sasniegumi tiek apšaubīti ar nacionālā egoisma starpniecību. Šobrīd desmitiem tūkstošiem bēgļu ir uh, ieradušies Itālijā, un uh, vispār ir diezgan tas ir milzīgs apdraudējums Itālijā, jo uh, Bēļģijā pagājušajā gadā ietvaros divreiz vairāk bēgļu tika uzņemti. Uh, Savukārt, ja būtu vairāki simti tūkstoši, un tas ir savādāk, bet mēs zinām, ka um, gan Itālijā, gan Dānija lielākoties ir tieši iekšpolitiskie iemesli, kāpēc tiek aicināti, uh, tiek izteikti aicinājumi slēgt uh, iekšējo Schengenas robežu. Bet vēlreiz vēlos uzsvērt, ka mums ir ļoti svarīgi, lai nacionālais egoisms neņemtu virsroku, bet lai būtu šī Eiropas pieeja uh, un jūs priekšsēdētāji varat uh, rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies! Paldies, Vēberkungs. Tagad lūdzu Svoboda kungs, jums ir 2,5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Runāšu par jautājumu, kas man ir īpaši tūs sirdī, tā ir Horvātija, un es ceru, ka pavisam drīz varēsim pieņemt lēmumu, ka Horvātija drīkst kļūt par Eiropas Savienības dalību valstu komisiju, paveikusi milzīgu darbu, komisārs Fūle un arī Ungārijas eh, prezidentūra un komisijas priekšsēdētājs ir paveikuši milzīgu darbu, un tāpēc ir tagad jāraida svaig, skaidrs signāls visam reģionam. Uh, ir ļoti skaidri jāpasaka, ja ir valsts, kas ir paveikusi savu darbu, tad šī valsts drīkst pievienoties. Es jau nesaku nekādā gadījumā, ka šī valsts ir atrisinājusi visas problēmas. Nē. Dažos gadījumos ir ļoti nepatīkama situācijas, te pašā laikā uh, pamatlietas tika paveiktas. Par Grieķiju tagad komisijas priekšsēdētājs teica, ka šobrīd būs ļoti grūti paskaidrot mūsu iedzīvotājiem, ja mēs nevarēsim panākt vienošanos par ekonomikas pārvaldību. Uh, Nu, priekšsēdētāji, es varu teikt, ka mūsu iedzīvotājiem būs grūti paskaidrot, ja mēs akceptēsim tikai un vienīgi taupības pasākumus, jo mēs iedzīvotājiem teicām, ka nevar koncentrēties tikai uz taupības pasākumiem, un tagad pēkšņi ir tikai taupība. Ja mēs teiksim, ka taupība ir ceļš uz izaugsmi, es nezinu, kā mēs to paskaidrosim. Izaugsme ir mērķis, un lūdzu nedomājiet, ka šeit es runāju tikai par mm, dažu politisko spēku, kreiso spēku viedokļiem. Nē, mūsu doma ir tāda, ka, protams, ir jābūt ierobežojumiem, jābūt taupības pasākumiem, bet te pašā laikā ir jābūt arī izaugsmas iespējām. Runājot par privatizāciju. Ja Grieķija tagad tiktu iestumta privatizācijas vilnī, mēs zinām, ka būtu tikai pretējais efekts. Viņiem būtu šausmīgi grūti. Mēs skaidri zinām, ka privatizēt uh, Eh, loģiski un efektīvi privatizēt var tikai ilgākā laika posmā, protams, ar mērķi, lai iegūt no privatizācijas līdzekļus, kurus pēc tam var investēt. Un tas nozīmē, ka mums ir jāatsakās no līdzfinansējuma variantiem, kas šobrīd tiek piedāvāti Grieķijā, un par to viss mums ir jārunā. Mēs esam par to, lai būtu taupīga politika, ir jātaupa tur, kur to var, ir jāveic restruktūrizācija un reformas, bet ja nebūs izaugsmas, tad nekas nebūs. Nobeigumā varētu sanākt tā, ka mēs mm, nevarēsim izglābt ne Grieķiju, ne kādu citu valsti, un, protams, atņemsim daudz naudas arī mūsu iedzīvotājiem, mūsu nodokļu maksātājiem. Tāpēc arī mūsu priekšlikums, lai būtu uh, konkrēti priekšlikumi izaugsmai nodarbinātībai. Savādāk nekas nesanāks. Un tagad Landsdorfa kungs uh, gribētu uzdot jautājumu. Lūdzu. Mohu, pane předsedající. Priekšsēdētē. Man jautājums Svoboda kungam. Vai viņš varētu piekrist tam, ka dažās valstīs krīze tiek izmantota par iegānstu. Nepareizai privatizācija vai arī vienkārši nacionalizācija? Nu, atbildi ir tā, ka visās valstīs, kur šobrīd ir krīze, tur bija arī reāls problēmas. Daudzos gadījumos bija no, nopietnas lietas. Piemēram, atceramies, kā, ko teica reitinga aģentūras var gan tīri praktiski, gan arī politiski uh, piedāvāt uh, nepareizu risinājumu. Piemēram, pateikt, ka nekas nav jādara, ka viss ir ideāli. Tāpēc arī mēs uzskatām, ka valdības, Grieķijas valdības centieni šobrīd ir jāatbalsta, viņi cenšas, tas mums ir uh, jāsaprot un tas ir arī jā, jāpalīdz saprast uh, arotbiedrībām Grieķiem, par to es gribēju runāt. Tātad, protams, protams, nedrīkst pieļaut, lai neviens šo situāciju neizmantot savās interesēs. Lielas paldies tagad lūdzu Lans, Ransdorf kungs. Paldies priekšsēdētē. Pēc uh, vakardienas balsojuma Atēnās, Vācijā, avīzē Bild bija bija uh, tāds raksts, ka Grieķija ir um, izdzīvojusi un um, Eiropā var izelpot. Um, nu jā, nu labi, ka mēs varējām izturēt uh, šādu balsojumu, bet diez vai Eiropa drāk, tagad var brīvi uzelpot. Manuprāt, tagad mums priekšā ir milzīgs tests, milzīga pārbaude. Mums priekšā milzīgi daudz dažādu pasākumu, dažādu konkrētu lietu, lai varētu no krīzes iziet cilvēkiem Grieķijā, Grieķijas iedzīvotājiem ir vajadzīga gaisma tuneļa beigās, bet es domāju, ka attiecas pilnīgi visiem Eiropas iedzīvotājiem. Savādāk sanāk tā, ka cilvēki citās valstīs tikai dod un dod un dod, bet nekā priekšā uh, laba nav. Bet Grieķiem ir sajūta, ka mēs tikai taupam, taupam, taupam, un kur ir tā gaisma tuneļa beigās. Un tāpēc attiecības liberalizācija ir jābūt skaidram priekšstatam, tā lai mēs, protams, atbalstītu Grieķijas valdības pasākumus un te pašā laikā ir jāpasaka, ka mums ir jānodrošina investīcijas, mēs varam izmantot Eiropas Savienības instruments, kas līdz šim netika izmantota pienācīgi, tā lai no Grieķijas izaugsmas varētu gūt labumu ne tikai paši, pati Grieķija, bet te visa Eiropas Savienības valsts. Stabilitātes un izaugsmas, izaugsmas pakts ir, ir jāstiprina, un šeit iekļājies gan šī apgriezta kvalificēt, apgrieztais kvalificētais vairākums. Normāls cilvēks nevar saprast, ko nozīmē apgrieztais kvalificētais vairākums. Un šeit stabilitātes un izaugsmas paktam ir jādod konkrēti zobi, tā lai šis pakts varētu kaut ko arī panākt. Savādāk mēs nevarēsim piekrist paktam un svarīgi, lai apgrieztais kvalificētais vairākums tiktu iekļauts jau kā eh, profilakses pasākums, un es ceru, ka parlaments atbalstīs projektu, šo projektu. Lielas paldies! Cavela, Cavela skundze, jums ir viena minūte, lūdzu. Ir jautājums no Gigalkunga, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Pieturos pie jūsu viedokļa, ka Grieķijai ir vajadzīgs politisks konsens. Bet, protams, to var sākt ar to, ka priekšlikumiem ir jābūt taisnīgiem. Var vienoties valsts iekšienē tikai un vienīgi, ja cilvēki var uzticēties politiskai un ekonomiskai elitei. Un tas savukārt nozīmē, ka priekšlikumiem ir jānāk ar konkrētu atbalstu. Vēlos teikt, ka jūs politiskajā grupā ir jābūt konsekvencei. Jūs no vienas puses runājat par to, ka ir jābūt eiro obligācijām Vācijā, un jūs sakat, ka, uh, ka tas ir kā dieva soda, ka, ka tā ir kā dieva zaimošana, un te pašā laikā jūs runājat priekšsēdētais pārtrauc Gigauta kungu. Vēlos teikt, ka ar, ar zilo kartiņu var tikai uzdot jautājumu. Un tāpēc arī kolēģi, kolēģim nav jāatbild, jāatbild un tagad lūdzu um, nākamā runātāja. Kā grieķietē, es uh, vēlētos, lai Eiropas komisija padomēji un arī parlamentam izsaka pateicību par uh, to atbalstu, ko uh, Grieķija līdz šim ir saņēmusi. Taču Es vēlētos arī pateikties eh, komisijas darbiniekiem, kas jau 18 mēnešus cītīgi strādā pie risinājuma Grieķijas krīzei. Dāmas un kungi, šeit eh, parlamentā mēs daudz runājam par Eiropu. Es vēlētos izteikt tikai vienu komentāru, kas varbūt ir nedaudz patriotisks. Šajā multikulturālajā vidē Eiropā mēs esam runājuši par savienību, mums ir Eiropas kultūra, mums ir Eiropas eh, pamatprincipi. Ko tad eh, vēlas redzēt Grieķijas tauta? Mēs vēlamies solidaritāti no jūsu puses un arī cieņu. Mēs varam arī apsolīt, ka mēs eh, ļoti cītīgi strādāsim pie tā, lai mūsu valsts atkal varētu nostāties uz kājām. Galu galā šī problēma pirmām kārtām gulstas uz mūsu pleciem, un mums ir arī jāuzņemas par to atbildība. Tagad es vēlētos izteikt vēl dažas piezīmes. Es atvainojos priekšsādātājiem, bet man vēl ir viena minūte. Trīs priekšlikumi pavisam īsi. Jūs jau ilgi pārsniedzāt eh, savu darba laiku, jums bija tikai eh, viena minūte laika atvēlēta lai uzstātos. Tagad dod vārdu Bronsa kungam. Priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs. Runājot par bēgļiem no Lībijas un Tunisijas, eh, par to mums ir jārunā. Tunisija ir tikko gāzusi diktatūru. Un no kā tad šie tunisieši bēg no demokrātijas? Varbūt mums būtu eh, jāskatās, eh, vai Benālī kungs, iepriekšējais diktators, nav rindas sākumā. Viņi bēg tāpēc, ka tur ir bīstama valsts. Un tur būtu jārunā par to, kā vieni cilvēki apdraud citus. Un vēl jautājums ir, vai Itālijai un Maltai ir jāuzņem šie cilvēki, jo viņi tur ieradušies, vai arī viņi būtu jāuzņem citām valstīm. Un es gribēju gan teikt, ka nevienai no šīm valstīm nebūtu jāuzņem šie cilvēki, un viņi vienkārši jāatgriež atpakaļ uz Ziemeļāfriku. Jā, patvēruma nosacījumi saka, ka, ja cilvēks vispār papērumu pieprasa, tad viņš ir jāuzņem, tad šie nosacījumi ir jāmaina. Ja tas nozīmē, ka Eiropas Savienība un uh, dalībvalsts kaut kā pārkāpj starptautiskos nosacījumus, prasības, tad tas vienkārši ir jāpieņem un viss ir jāmaina migrāt, pieeja migrācijai un jāpiegriež šīta migrantu plūsma. Runājot par Horvātijas pievienošanos, kādus soļus jūs spersiet uh, lai referents notiktu godīgi, lai abas puses uzklausītu, lai nauda tiktu tērēta godīgi. Un man liekas, ka šeit par godīgumu gan runas vispār nav. Mēs redzam, ka notiek propaganda un netiek uzklausīti tie, kas iebilst pret Horvātijas pievienošanos. Paldies, bron, kolēģi Brons. Nākošais runātājs Gauls Belčs kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Nākošā Eiropas padomis sanāksme būs saistīta ar uzticību. Šis ir vēsturisks brīdis, jo mēs atklāsim tos izaicinājumus, ar kuriem saskarsies Eiropas Savienība, un mums būs jāpiedāvā loģiski risinājumi, kas ir savstarpēji saistīti. Pirmkārt, es gribēju apsveikt un pateikties Ungārijas prezidentūrai par lielisko darbu, it īpaši uh, Enikai Gjurī, valsts ministrei, kas ir bijusi vienmēr un visur, visu laiku. Ir izdarīts liels darbs, ir izpildīts plāns, un viņi ir cieši draudzīgi sadarbojušies ar parlamentu. Jāsaka, jānosaka uzdevumi ne tikai prezidentūrai, bet arī visai Eiropas Savienībai. Mums ir jāuzsāk, piemēram, darbs pie Eiropas pusgada. Mums ir jārunā par jauno ekonomikas pārvaldības pakotni, kas sastāv no sešiem dokumentiem. Arī šis ir liels izaicinājums. Šī likumdošanas pakotne. Protams, ka vēl ir neatrisināti jautājumi. Un parlamentam un padomē ir liela atbildība nonākt pie kopsaucēja, mums ir jāizlem, vai varam turpināt ar vecajām praksēm, ar to, ka nosacījumi tiek padarīti maigāki tieši izaugsmas un stabilitātes pakta ietvaros, vai var turpināt, eh, piemēram, ar savstarpējām vienošanām, vai mēs arī uzsākam jaunu sadaļu, nosakām jaunu pieeju izveidojot uh, Eiropas nosacījumus, Eiropas kopējo pieeju, kas stiprinātu ekonomikas politikas koordināciju Eiropā, veicinātu integrāciju un kas veicinātu arī stiprākas Eiropas izveidi. Tas ir tas, ko visi gaida no Eiropas Savienības. Visi grib, lai būtu kopēji nosacījumi, kas tiktu piemēroti vienoti lai nodrošinātu vienotās e, valūtas stabilitāti un lai tiktu arī aizsargāti pilsoņi no krīzes ietekmes. Liels paldies! Nākošais runātājs Lopes Agilāra kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Deputāti ļoti labi saprot, ka debates Eiropadomas sēdē 23. un 24. jūnijā būs veltītas nopietnām ekonomikas krīzēm, eiro problēmai un Grieķijai. Bet es gribēju atgādināt, ka arī citi jautājumi darba kārtībā, ka mums ir jārunā par dažādiem savstarpēji saistītiem jautājumiem tieši tiesiskuma drošības uh, zonā, un tieši mums jārunā par Schengenas jautājumu saistībā ar personu brīvu pārvietošanos. Mēs redzam, ka tiek izteikts prasības pēc demokrātijas Ziemeļa Afrikā, bet mums ir skaidri jāsaka, ka mums nebūtu jāmaina Schengena, jā, nebūtu jāreformē Schengena, bet tieši jāstiprina. Daudz varētu teikt, ka mums ir liels migrācijas spiediens, piemēram, Kanārijas salās, Spānijā 2006. gadā un sekojušos gados, bet mums Eiropā būtu jābūt solidāriem un mums būtu jāveicina demokrātijas attīstība kaimiņu valstīs. Mēs zinām, ka pašlaik Itālijā, Maltā un Francijā ir šāds spiediens, bet jāsaka skaidri, ka padomē ir jāspēlē sava loma un jāpabeidz darbs pie patvērumu un migrācijas pakotnes. Mums ir jāreformē Frontex regulējums un arī jāatjaunina solidaritātes eh, klauzula kas ir saistīta ar 2001. gada 55. direktīvu. Runājot par vēstījumu, kas ir izsūtīts eh, saistībā ar iekšējo robežu atjaunošanu ārkārtas gadījumos, mēs ļoti labi zinām, kas tas eh, tāds ir un kāda šeit būs Eiropas dimensija. Mēs nevēlamies, lai mēs kaut kādā ziņā būtu ievainojumi vai strādātu kontr eh, kontraproduktīvi. Paldies! Nākošā runātāja Valienas kundze uz divām minūtēm. Kolēģi, šajā jaunajā entuziasma atvērtības gaisotnē mēs redzam, ka pastāv atšķirības starp Eiropiešiem pat šajā parlamentā, piemēram, attiecībā uz imigrāciju, pārvietošanās brīvību, nacionālām interesēm un, protams, naudu. Diemžēl šī krīze parāda mūsu sliktākos viedokļus, sliktākās nacionalistiskās pieejas. Runājot par Grieķiju, situācija tiek tikai vēl sarežģītāka padarīta un tiek radītas spekulācijas par tirgus attīstību. Un ir skaidrs, ka situācija problēmas šajā valstī ir reālas un Grieķija uzņemas zināmu daļu atbildību. Uh, atbildības, bet arī tas jādarbūt Eiropas līderiem. Ja pirms gada mēs būtu vienoti un nolemtu palīdzēt Grieķijai, tad mums nevajadzētu liek no viena glābšanas prāna uz citu. Mums nav vajadzīgi tehniski risinājumi, mums ir nepieciešama hokeizija, vienotība, apņēmība, jo šeit mēs runājam par psiholoģisku karu. Tirgus pārbauda mūsu vienotību, nevis Grieķijas taupības pasākumus. Tāpēc mums būtu jāsūta vienota ziņa par atbalstu Grieķijai, mums arī būtu jāpa, jāsamazina procentu likmes un jāpadara piekļūšana Eiropas finansējumam vieglāka. Mums arī jāņem lietas savās rokās. Protams, ka ir skaidrs, ka nepieciešami taupības pasākumi, bet ar to nepietiks ilgtermiņā, lai panāktu ekonomikas atjaunošanos. Mums ir jāatgriežas pie pamatiem, mums jāveicina izaugsme, investīcijas. Es ceru, ka Eiropas līderi neatteiksies no solidaritātes, jo Eiropa ir tikai piemērs Grieķijai. Ja mēs atbalstīsim Grieķiju, mēs atbalstīsim Eiropu. Paldies! Lielas paldies, Valens kundze! Nākošais runātājs Bargēzijo kungs uz vienu minūti. Paldies! Runājot par Grieķiju, tikai jāpaklausās, ko teica kolēģi, lai saprastu, kādā situācijā atrodas Eiropas līmeņa pārvaldība nav skaidru mērķu. Un tā tālāk, ja es būtu Grieķijas pilsonis vai neliels uzņēmējs, es šeit neko neredzētu, kas man dotu kādu cerību. Runājot par migrāciju, es esmu dzirdējis, ka Itālija ir izdarījusi izmaiņas, un pirms neilga laika Malmstromas kundze nāca klajā ar paziņojumu par uh, brīdī, kad uh, Lībijas traģēdijas sākās, visas valstis apņēmās uzņemt vismaz 3000 bēgļu, bet neviens to nav izdarījis. Tagad viņi visi ierodās Lampedūzā Maltā, un mēs esam vienīgie, kas ar to strādā. Mēs Itālijā. Ministrs Bosī un citi ministri to dara, un, un viņi pateiks, ka neviens cits to nav gatavs darīt. Tāda ir patiesība. Par Horvātiju. Jā, šis jautājums ir ļoti svarīgs, bet es gribēju atgādināt par pāvesta brīdinājumu horvātiešiem. Diemžēl runātājs tiek pārtraukts, tagad Māro kungs uz divām minūtēm. padomas sēdes darba kārtības sarežģītība un dramatiskums parāda, ka mums nav instrumenti, kā arī sināt esošo situāciju. Ko tad mēs šeit Eiropā varam darīt? Eiropa vēl nav pabeigta. Tas ir projekts, kas vēl turpinās, un tāpēc bieži mēs saskaramies ar zināmu ievainojamību. Vēl joprojām mums nav Eiropas apvienotās valstis, Mums nav vienota instrumenta, lai palīdzētu šādās situācijās. Dalībvalstu valdības šeit stiep sevi krustā, bet mums nekā nav, kā mēs varētu risināt problēmu. Mums nav Eiropas Savienotās valstis, un ja tā tas nav, tad ir nepieciešama atbilstoša pārvaldība no Eiropas uh, valdību puses, no Eiropas Savienības puses. Barozo kungs šeit vairs nav, bet es neuzskatu, ka viņu vajadzēja otrreiz ievēlēt. Gan jāsaka, ka viņš ir bijis piesardzīgs. Es nezinu, vai mēs viņu varētu ievēlēt arī trešo reizi, bet es gaidu, ka viņš risinās problēmas eh, ar šo ārkārtīgi sarežģīto darba kārtību. Viņš uzņemsies vadību un pārliecinās nacionālās valdības uzskatīt mūsu ideālus par prioritāriem, nevis viņu nacionālās intereses. Un tieši tā mēs varam kaut ko panākt, nevis vienkārši diskutējot vai strīdoties par to, kāpēc uh, nacionālu apsvērumu dēļ, piemēram, Francijas valdība ir kļuvusi par šovinistiem, vai Itālijas valdība dara kaut ko vienu, un Grieķijas valdība vēl kaut ko citu, vai tā ir pārāk vāja, lai uzņemtos atbildību par savām izvēlēm. Bez zināma skaidrojuma par Eiropas politisko projektu mēs nevarēsim risināt problēmas. Paldies, Mauro kungs! Podimatas kundzei divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, vispirms es eh, vēlētos pievienoties pateicībai, ko izteicat Savelas kundzei. Es vēlētos viņai pateikties un arī es vēlētos pateikties parlamentam un eh, Eiropas tautām, kas eh, ir palīdzējušas manai valstī. Dāmas un kungi, pēdējo dienu notikumi ir parādījuši, ka ir ļoti būtiski, lai mana valsts turpinātu rast risinājumus ekonomiskajai atvesļošanai un dažādām reformām. Taču eh, šie mēģinājumi varēs būt veiksmīgi tikai ar diviem priekšnosacījumiem. Pirmkārt, mēs nedrīkstam pilsoņiem izrakstīt tikai taupības pasākumus. Mums ir jādod arī perspektīvas, mums ir jādod darba vietas, nodarbinātība. Šādas pozitīvas izredzes ir jādod visiem. Tāpat arī ir jānodrošina atbalsts un drošība no Eiropas Savienības puses. Ir eh, jāatcerās, ka pēdējo nedēļu laikā mēs esam piedzīvojuši tādu neoficiālu dialogu Eiropas Savienībā ir runa par Eiropas komisiju, Eiropas centrālo banku un arī citām institūcijām, kas eh, runā par eh, atbildīgajiem eh, attiecībā uz kredītiem, kas runā par privāto nozari un par Grieķijas aizstāvību. Dāmas un kungi, es uzskatu, ka šeit nav runa par Eiropas Savienību vai par politiku. Šī balsu kakofonija ir jāpārtrauc. Te ir runa tikai par vienotību, un tikai tādā gadījumā tautas varēs nodrošināt panākumus. Lielas paldies eh, Podimātas kundzei, tagad dod vārdu Lutfordas kundzei. Paldies priekšādētāji! Lielais jautājums, uz ko vajadzēs atbildēt Eiropas līderiem, ir tas, vai tie spēs izpildīt eh, tos nosacījumus, ko Eiropieši no viņiem sagaida attiecībā uz brīvu kustību un ekonomisko atvesaļošanu. Ja ir runa par šādiem svarīgiem jautājumiem, tad ir mums vajadzīga spēcīgākā izlēmība no Eiropas Savienības līdera puses. Uh, Es uzskatu, ka Barozu kungam jau maijā vajadzēja runāt par Itāliju un Franciju tieši tādā pašā veidā, kā Vēberkungs izteicās mūsu diskusijās pavisam nesen. Mario Monti uh, Financial Times publicēja ļoti interesantu rakstu. Tur bija runa par lielo valstu mm, atkāpšanos un par pieklājības kultūru padomē, jo dalībvalstis nevēlas norādīt uz tām, kuras nav kaut ko izpildījušas. Un te ir runa par eh, principu viena roka mazgā otru. Te ir tieši runa par kļūdām Grieķijas statistikā. Mums ir vajadzīgs godīgums. Bez godīguma savstarpēja uzticēšanās nav iespējama. Paldies Lutfordas kundzei. Tagad dodu vārdu Proveres eh, kungam. Paldies, priekšādātāji. Imigrācija. Mēs esam pieredzējuši to, ka neviena valsts netiek galā ar ārkārtas situācijām migrācijas jomā. Ir jānodrošina, lai lielās migrācijas plūsmas varētu tikt kontrolētas, ir vajadzīga attiecīga politika, ir vajadzīgi daudzpusēji un divpusēji nolīgumi ar valstīm, no kurām nāk migranti. Diemžēl Itālija tagad ir atklājusi, ka Eiropas ārpolitikas instrumenti netiek lietoti saskaņā ar līgumu eh, garu un ambīcijām. Pirmām kārtām dalībvalstīm ir jādomā par bēgļu plūsmu ar vienpusīgiem pasākumiem. Tās nevar paļauties uz Eiropas solidaritāti. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai, kad mēs varēsim runāt par uh, masveidā pārvietoto personu plūsmām. Tas, ir, tas tiek likts pēdiņās, kad būs pieņemtas vajadzīgās direktīvas, kad mēs sapratīsim, par kādiem skaitļiem tie īsti ir runa. Mums ir jānodrošina sloga sadale. Paldies. Tagad dodu vārdu divām minūtēm Odī kungam. Paldies, priekšādētāji! Ministres kundze, padoms priekšādētājs kundze, es arī vēlētos jūs apsveikt uh, attiecībā uz prezentūras sasniegumiem. Es uh, gribētu izteikt divus priekšlikumus komisijas vicepriekšsēdētājiem. Pirmkārt, mums ir jākonsolidē finanšu situācija Grieķijā un jā, jāpieņem izaugsmes pasākumi. Ja runa par finanšu konsolidāciju, tad mēs saprotam, ka vienlaicīgi ir grūti runāt par pagātni un par nākotni. Mums ir jāizveido kredītu ombuds, un šai personai, ja būs runa par sliktiem parādiem, tādiem kā grieķu, tad tos vajadzētu ielikt attiecīgās struktūrās, nedrīkstētu nodrošināt kapitāla zudumus. Mums ir jāvēršas pret Grieķu parādu, ir jāpanāk, lai Grieķija atrisina parāda problēmu ar starpnieku palīdzību. Ja runa par procentu likmēm, tad var iesaistīt bankas, jo bankas ieguva ļoti lielu peļņu pārdodot šo parādu, ie, ie, nopērkot šo parādu ar 16% likmi. Mums ir jādomā arī par suverēno parādu Par to ir jāatbild iestādēm, kas kontrolē finanšu tirgus. Ja runa par kredītlīnijām, tad mēs redzam, ka saskaņā ar Francijas likumiem ir pieļautas kļūdas, un tieši tāpēc ir jāizmaksā kaitējuma nauda. Runājot par izaugsmī, mums ir jāatbalsta Barozo kunga priekšlikums attiecībā uz vienu miljārdu eiro. Tāpat arī ir vajadzīgs eh, atbilstošs attīstības plāns Grieķijai. Daniels Kons Bendīts to pieminēja. Kāpēc gan mēs nevarētu padomāt par militāriem izdevumiem, kas sastāda 4% no IKP? Strādājot eh, blakus Kiprai un Turcijai, mēs varētu samazināt šos izdevumus, un tādējādi mēs varētu palīdzēt Grieķijai izaugt. Nun, Frau Kollegin Estrela, für zwei Minuten. Estrēlas kundzē divas minūtes. Paldies. Attiecībā uz uh, tuvojošos padomus sanāksmi man ir ļoti maz cerību. Eiropas Savienībā nav kārtības. Izlēmības vietā mums ir kavēšanās, solidaritātes vietā mums ir egoisms. Un tieši šādā veidā pašlaik Eiropa darbojas. Paskatīsimies uz Grieķijas situāciju. Nerunāšu par Portugāli, valsti, ko pārstāvu. Nesen stājās eh, spēkā jauna valdība, un vienīgais, ko es varu teikt, ir vēlēt daudz veiksmes šai jaunajai valdībai Portugāls tautas vārdā. Tagad pievērsīšos Grieķijai. Grieķija jau gadu desmitiem ilgi ir Eiropas Savienības pilntiesīga locekla un arī Eirozonas dalībniece. Vajadzētu atcerēties, ka Grieķija ir demokrātijas šūpulis. Tiem vajadzētu būt pietiekamiem faktoriem, lai izrādītu cieņu Grieķijai no Eiropas Savienības puses. Grieķiem ir jāuzņemas atbildība par dramatisko situāciju, kādā tie atrodas, bet tieši tāpat tāda atbildība ir jāuzņemas arī Eiropas Savienības institūcijām. Premjeras Papandreo ir darījis visu iespējamo, lai atrisinātu šo grūto situāciju. Viņš ir bijis drosmīgs un ir izrādījis arī lielu cieņu, pieņemot taupības pasākumus, kas uh, ir gandrīz vai neiespējami. Tas pats, kas Grieķijā varētu notikt arī Īrijā, Portugālē, Spānijā, Beļģijā, Francijā. Tieši tāpēc mums vajadzētu uzdot jautājumu Eiropas institūcijām, kā šīs valstis, kas ir nokļuvušas grūtībās, var samazināt savu valsts deficītu, veicināt izaugsmi un veidot darba vietas, maksājot šīs milzīgās procentu likmes. Šīs valstis ir ļoti lielās grūtībās. Ja uh, slimība tās neuzveiks, tad noteikti pielietotā ārstēšana to izdarīs. Mums uh, vajadzētu pār, pārtraukt uh, spekulācijas par uh, kredītiem un vajadzētu arī beidzot vērsties pret reitinga aģentūrām. Tagad dodu vārdu Gērēns uh, kungam. Paldies, priekšādātāji! Viens no galvenajiem piesardzības pasākumiem, kas mums ir jāveic, uh, ir beigt spēlēties ar uguni. Es piekrītu priekšsēdētājiem Barozu. Grieķijas valdība ir jādara viss iespējamais, lai sakārtotu savu māju, un pēc tam Eiropas Savienība varēs iejaukties. Grieķijai ir jāspēj atjaunot um, savus uzticēšanās līmenis. Ja runa par līderiem, tad visām Eiropas valstīm vajadzētu izteikt šādu piesardzību. Vai es piekrītu visam, kas ir darīts attiecībā uz Grieķiju pēdējo 18 mēnešu laikā? Nē, tā tas nav. Es uzskatu, ka tiešām vajadzētu apturēt šo balsu kakofoniju. Mums ir jānodrošina tāda budžeta situācija, kas varētu palīdzēt Grieķijai. Mums ir jānodrošina vairāk laika Ja ir runa par privatizāciju, tad ir jāatcerās ne tikai par jauniem kredītiem, bet arī solidaritāti. Tāpat arī ir jādrošina, jānodrošina tehniskie partneri no komisijas puses. Gērēns kundzēs mm, kungam pateicos, tagad dodu vārā Angela kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es vēlētos teikt, ka no šīs padomes ņemot vērā iepriekšējo nedēļu notikumus, es eh, sagaidu izlēmīgus un atbildīgus lēmumus. Tiem ir jābūt labākiem nekā iepriekšējā padomē, kur uh, eh, šīs lēmums tika atlikts uz trīs mēnešiem. Es uzskatu, ka ir jānodrošina pietiekama atbildība. Ekonomiski un finanšu lēmumi ir izšķirošie tur Eiropas Savienības nākotnē. Ekonomika un finanses ir izšķirošas arī tad, ja mēs domājam, ka galvenais Eiropas mērķis ir nodrošināt mieru. Ja mēs paskatāmies uz šīm lielajām problēmām, ar ko mēs saskaramies, ja mēs paskatāmies, ka dalībvalstis sāk neusticēties vienotrai, parādās šis uzticēšanās trūkums un uh, tiek uh, palielinātas atšķirības un viedokļu uh, nesaprašanās starp dienvidu un ziemeļu valstīm, starp austrumu un rietumu valstīm, mēs šeit saskatām tādu kā lejupslīdi Eiropas Savienībā. Neskatoties uz tehniskiem risinājumiem un politiskajiem apstākļiem, galīgais jautājums ir šāds, vai mēs vēlamies, lai Eiropas modelis kalpotu kā piemērs miera stratēģijai Eiropā. Es domāju, ka daudzās mūsu līderu runās. Tā skaitā te ir runa par valstīm, kas ir grūtībās un arī valstīm, kas pašlaik ir donoru lomā. Manuprāt, šajās, šajās runās trūkst atbildības. Te ir pat eh, runa par dažādu nacionālu īpatnību uzsvēršanu. Tas, manuprāt, nav pareizi. Mums ir vajadzīgs lielāks atbildības līmenis un lielāka izlēmība, lai mēs varētu atrisināt krīzi. Pitēlas kungam divas minūtes. Paldies! Bailes un uh, apusē neusticēšanās. Mauro kungs pieminēja šos vārdus, un tas viss attiecas uz pārvaldību Grieķijā. Šķiet, ka Eiropa pašlaik ir eh, tāda kā spēlētāja futbola spēlē, kas, eh, kas eh, zaudē futbola spēlē un domā, ka viss izdosies, ja mm, piespēles izdarīs vienam spēlētājam, kas uh, var iesist vārtus, bet pat ar vislabākajiem futbola spēlētājiem ar Maradonu un Pele nepietiks, lai mēs varētu atrisināt šīs problēmas. Grieķija ir nonākusi tādā situācijā, kur mums, mums ir jāizvairās no greizsirdības, mums ir jāizvairās no tādiem ekonomikas pasākumiem, kas ir jau pierādījuši, ka tie ir izgāzušies. Ir jāatcerās, ka šī pārvaldība ir balstīta uz tādiem kā otrās eh, kārtas līderiem. Te nav runa tikai par Grieķijas krīzi vai arī par valsts parādu. Te ir runa par valstu tirgiem, kas īstenībā vēl ar vien nav pietiekami regulēti. Valdības vienkārši saka, ka tās vēlās izdarīt uh, kaut kādus budžeta apcirpšanu un paskatīsies pēc tam, kurš tad īsti paliks dzīvs ir jāatcerās, ka mums ir vajadzīga izaugsme, mums ir jāliek uzsvers uz tiem resursiem, kur tie kaut ko dos, piemēram, pētniecība, izglītība un tā tālāk. Pēdējais par eh, migrāciju. Vajadzētu skaidri norādīt, ka nevar skarties klāt Schengenes zonai. Ja mēs tai skarsimies klāt, tad mēs uh, iekulsimies tikai problēmās. Tas ir liels sasniegums un mm, no tā nevajadzētu atteikties. Mums ir vajadzīga kontrola, mums ir jākontrolē šīs migrācijas plosmas no Brīseles. Tādējādi mēs izrādīsim solidaritāti. Marinescu kungam divas minūtes. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul va încheia președinția uh, Paldies, priekšādātāji. Ungārijas prezidentūra tuvojas savam noslēgumam. Es apsveicu prezidentūru par to, ka ir atrisināti ļoti pretrunīgi dosie. Padomē šonadēļ skatīsies, vai Eiros semestris ir īstenojies un vai rekomendācijas dalībvalstis varētu ieviest. Ir laiks, lai dalībvalstis pierādītu, ka tās ir apņēmības pilnas īstenot šo jauno instrumentu ir vajadzīgi konverģences plāni un nacionālajie plāni, bet ar to diemžēl nepietiek. Ir jāredz vienprātība ekonomiskās pārvaldības jautājumā. Parlaments ir darījis visu iespējamo, lai nonāktu pie kompromisa un cerams, ka par to nobalsos rītdien. Mēs arī ceram, ka padome pieņems šo dokumentu paketi, kas ir tik nozīmīgi Eiropas Savienībai. Noslēgumā ļoti daudz ir teicis runāts par Schengenu ir pilnīgi skaidrs, ka mums vajadzētu pārskatīt procedūras. Mums nevajadzētu atgriezties pie robežu kontroles uz iekšējām robežām. Tas neko nedos. Ja valsts nespēja pildīt savus pienākumus pie ārējām robežām, tad mums ir vajadzīgi palīdzības pasākumi, ir vajadzīgs Frontex bet arī, ja tas nepalīdz, tad ar kvalificētu vairākumu varētu ieviest uh, pagaidu pasākumus attiecībā uz robežu kontroli. Es uzskatu, ka vienpusēja robežu kontrole, kas pašlaik tiek praktizēta, nav īstais risinājums. Prezidentūras ziņojums par uh, Romu integrācijas stratēģiju un uh, secinājumi par Donavas stratēģiju ir ļoti nozīmīgi soļi, lai mēs varētu veicināt šīs politikas attīstību Eiropā. Paldies Marinesku kungam, tagad pēdējais eh, runātājs Kēlam kungs. Dankeschön. Paldies, komisāra kungs, ministrs kundze. Stabilitātes pakta vājums ir tieši tajā, ka ar vienu dziļākā ekonomikas krīzē nebija iespējams neko darīt lietas labā, un tagad mums ir uzticības krīze. Mums tiešām ir īpaša situācija, kur ir nepieciešama gan solidaritāte, gan arī atbildība. Jāsaprot, ka solidaritāte vienkārši nenozīmē, ka visi par vienu. Tas nozīmē arī, ka viens par visiem. Katrai dalībvalstī ir jāuzņemas atbildība par Eiropas Savienības kopēju nākotni un jāstrādā kopēja mērķa labad. Pirmam kārtam mums ir vajadzīga Eiropa, un Eiropa nozīmē, ka ir jābūt disciplīnai, ja ir konkrēti pasākumi, konkrēti sankcijas, arī ja kāds pārkāp noteikumus, tad būs sankcijas, jums tas ir jāsaprot. Lai varētu atjaunot uzticību, tad ir nepieciešams, lai komisija būtu stiprāka un varētu pieprasīt arī noteikumu izpildi. Komisija ir nepieciešams mandāts tā, lai varētu izvērtēt ekonomikas situāciju dalību valstī un, protams, arī nākt klājā ar rekomendācijām. Bet, protams, būtiskākais būs, vai ir politiskā grība attiecība, piemēram, uz kādu sodu uzlikšanu. Pādomes lomai ir jābūt ierobežotai attiecībā uz tām procedūrām, kas var radīt potenciālas sankcijas. Mēs varēsim atjaunot uzticību arī, ja mēs uzlabosim statistikas uzskati, uzskaiti. Mana valsts Igaunija pirms trīs gadiem saskārās ar ļoti dziļu ekonomikas krīzi, taču mēs varējām panākt to, ka mums budžets ir līdzsvarots un kļuvām par Eirozonas valsti. Arī Latvija ir tāpat, arī Latvija ir rīkojusies. Šeit ir viens pa, par visiem un visi par vienu. Mums ir jāsaprot, ka reformas ir smaga lieta, sāpīga lieta, bet tas ir vienīgais veids, kā mēs varam panākt izaugsmu un stabilitāti. Paldies! Paldies, Kēlama kungs, un tagad mums ir brīvais mikrofons. Un Kelly ir pirmais cilvēks, pirmais deputāts, kas runās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju izteikties. Mēs runājam par to, ka tiek, ka tiek dots un dots un dots, un daži ņem un ņem un ņem. Un tīpaši šeit runāja, protams, par to, ka Eiropas centrālā banka manai valstī īrijai uzliek sodu, uzliek procentus, tā lai mēs varētu sasniegt mērķu saistībā ar glābšanas pasākumiem. Komisija šobrīd panāca to, ka pret mums izturās negodīgi. Um, procentu maksājumi mūsuprāt ir ierobežojošs līdzeklis, tāpēc es lūdzu, lai padome samazinātu īrijai procentu likmi. Tādā gadījumā mēs varēsim atgriezties pie izaugsmes un atkal kļūt par Eiropas Savienības varenvalsti. Lielas paldies! Tā baidī kundze. Ah, a, a tā baidī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Cerēsim, ka Eiropa padome atbalstīs trīs prioritātes. Horvātija, Roma tautība un Donava stratēģija. Būtiskākais mērķis, protams, ir sešu, sešu principu akceptēšana ekonomikas pārvaldībai. Viņi šobrīd paveikuši milzīgu darbu un pagaidām starp, sarunās starp padomu un parlamentu palika tikai divas neatrisināts lietas. To skaidrs, ka būs jāizvairās no grūtībām, no problēmām, bet ir jāsaprot, vai Orbāna kunga valdībai vispār ir pietiekami daudz politiskās gribas, lai varētu arī uh, pieņemt kādu nepopulāru lēmumu un izmantot šo Eiropas semestri, un tas pats attiecas arī uz Moto kungu, jo viņš ir strādājis Eiropas semestri ietvara. Ceru, ka mums viss sanāks. Paldies, Tabaidī kungs! Figueredo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šobrīd ir ļoti nopietna sociāla situācija un ekonomikas situācija daudzās dalību valstīs, un tam ir jānozīmē, ka padomē ir īpašs spiediens, un tas nozīmē, ka padomē ir jādomā, kas tad ir izraisījis krīzi. Jābūt arī, protams, pilnai atbildībai par šo neoliberālo politiku, par to, ka privatizācija ir izgāzusies un par to, ka darbs netiek novērtēts pietiekami, ekonomika, ne, ekonomiskā un sociālā izslēgšana arī ir ikdienā. Ir jādomā par tādām lietām. Bet tai vietā tiek joprojām piedāvāta neoliberāla politika, kas, manuprāt, ir Portugāls un Grieķijas krīzes cēlonis. Es ceru, ka viņi gal galā panāks labu risinājumu, nevis atkal tā, kā nabadzīgi cilvēki tādi, ka, kuriem ir neliela uzņēmumi, kā atkal viņiem būs jāmaksā par lielām bankām. Paldies, Figredo! Kundze, tagad lūdzu Obermaiera kungs. Paldies priekšēdētāji! Līdšanēja migrācijas eh, politika ir izgāzusies. Tas pats attiecas arī uz komisijas piedāvāto mobilitātes partnerību attiecību uz Ziemeļa Āfrikas uh, eh, migrantu plūsmām. Reāli tas nozīmē vienkārši to, ka Eiropa ir atkarīga no migrantiem. Daudzās valstīs šobrīd ir uh, liels bezdarba līmenis, tīpaši jauniešu vidū. Vai tas nozīmē, ka mums ir jāatver tagad durvis, un tas savukārt nozīmēs to, ka būs arvien lielāks spiediens uz Eiropas darba tirgu. Tas nozīmē, ka no, no Ziemeļa Āfrikas mums ir jāakceptē nevis arvien jauni un jauni bēgļi, bet drīzāk ir jāaptur šī migrantu plūsma mūsu pašu pilsoņu labā. Tas nozīmē, ka Frontex ir jāstiprina, jābūt labākam kontrolēm, un, protams, Eiropā domē par to ir jārunā, jo viņi runā par to, ka viņiem ir uh, kāda panākuma migrācijas politikā. Nu, tad lai nopietni rīkojas. Lielas paldies, Obemaiera kungs, un tagad lūdzu, ko Lackas Bobinskas kundze, jums vien minūte. Paldies! Lielākoties mēs runājam par Grieķijas krīzi, un tas ir ļoti pareizi, jo problēma ir milzīga. Taču priekšsēdētājs Barozo viņš lūdza atbalstu rītdienas debatēs par Schengenas zonu. Un ja viņš lūdz no parlamenta atbalstu, tad viņš noteikti zina, ka sarunas būs grūtas ar valdību vadītājiem. Un man kā polietei un vispār poļiem kopumā Schengena zona iespēja brīvi ceļot pa Eiropu ir Eiropas Savienības simbols, ir brīvības simbols un viens no lielākajiem trumpiem Eiropas Savienībā, tāpēc mēs nevaram ierobežot Schengenas zonu, mēs nedrīkstam pieļaut, lai Schengen zona vairs neeksistētu. Tāpēc es arī lūdzu, lai mēs ne tikai sargātu Schengenas sistēmu, bet pat to, lai mēs iekļautu tajā sistēmā Rumu, Rumāniju un Bulgāriju, lai arī tur būtu Schengenas zona. Paldies, Kolārskas kundze, Papadopulu kundze. Papadopulu kundze jau ir prom, bet lūdzu Liberātska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šodienas diskusijas laikā var lielu gandarījumu uh, pamanīt tādas divas nometnes attiecībā uz to, ka ir, uh, mums ir neoliberāļu pieeja un kreiso pieeja Un mēnešu laikā, kad mēs jau diskutējam par šo situāciju Eiropā, mēs varam teikt, ka pirmkārt esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir nopietnas apdraudējums, un otrkārt esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir jāsadarbojas, jādarbojas kopā, tāpēc esmu ļoti gandarīts par Barozo kunga piedāvāto šodienas deklarāciju. Viņš teica, ka būs konkrēts priekšlikums attiecībā uz finanšu darījumu nodokli. Esmu ļoti gandarīts par to. Žēl, ka mums vēl nav iespēja strādāt pie konkrēta likumdošanas projekta, bet noteikti būs. Vēl viena lieta, ko es gribu uzsvērt. Jā, šobrīd mēs koncentrējamies um, Eirozonas problēmās, bet ir jāatceras, ka ir arī citas valsts, kas nav Eirozonas valstis, arī tur ir problēmas. Paldies! Paldies! Liberatska kungam! Kumu Cakosa kungs arī ir prom! Busutila kungs, lūdzu, vienu minūtu. Grazie, sur prezidents, duār limigrāt. Paldies, priekšsēdētāji. Rīt mēs plānojam trīs lietas. Pirmkārt, Schengena zona. Tā ir jāaizsargā, jāaizstāv, jo Schengena ir brīvība mūsu iedzīvotājiem. Tas ir kaut kas, ko mūsu iedzīvotāji var saskatīt, kas ir, tas ir kaut kas taustāms un reāls. Vēl nu, viena lieta - kopīga atbildība attiecībā uz ārēju robežu. Ne nu, jau tikai par iekšējām robežām, es šeit runāju par ārējo arī. Šeit ir svarīgi, lai Frontex aģentūra būtu stiprāka, lai būtu lielāka solidaritāte, bet tajā pašā laikā arī absolūta atbildība un atbildības sadale pienācīgā veidā. Vēl viena lieta ir sadarbībā ar vidusjūras valstīm, ar tām valstīm, kur šobrīd notiek revolucionārie procesi. Par migrāciju rīt mums tiešām ir vajadzīga politiskā griba. Ja politiskās gribas nebūs, tad varēsim atkal smuki runāt, bet nebūs reāla darba. Paldies! Paldies! Būsit ilgungam! Un tagad Šefčovics kungs, mūsu komisārs, lūdzu. Much, Lielas paldies, priekšsēdētāji, kungs, godātie deputāti! Es uzskatu, ka šodienas dzīvās debates skaidri parāda, ka Eiropas padomas darba kārtība ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas nākotnē. Daudz runāja par Grieķiju. Visi zina, ka situācija tur ir sarežģīta un nav vieglu risinājumu, bet es piekrītu tiem, kas teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi parādīt Grieķiem, uh, ka šeit nav runa tikai par taupību, par uh, apgriešanu, bet par to, ka ir arī gaisma tuneļa galā un ka mēs varam palīdzēt Grieķijai atgriezties pie izaugsmas ceļa. Tāpēc taupībai jānāk kopā ar dažādām citām izaugsmas programmām. Mums ir jānodrošina, ka Eiropa un komisija to izdara. Mums ir jāpalīdz Grieķijai uzlabot administratīvo kapacitāti, mums ir jāpalīdz Grieķijai labāk izmantot struktūra fondu līdzekļi un e, jāizmanto šie līdzekļi strateģiskos sektoros. Mums ir jāuzlabo vai jāpalīdz Grieķijai ar nodokļu iekasēšanu. Mums ir jārunā arī par izglītības sistēmas uzlabošanu, un mēs to visu varam darīt tagad, un komisija ir gatava arī attiecīgi rīkoties. Mēs esam gatavi sagatavot tehniskās palīdzības programmas, uh, kas e, būs papildus e, programmas taupības pasākumiem, caur kuriem jāiziet Grieķijas cilvēkiem. Mums ir skaidri jāparāda, ka Grieķija, ka Eiropa ir rūp, ka Eiropa ir solidāra un ka Eiropa var palīdzēt šādām valstīm, kas ir nonākušas grūtībās. Bet mums arī ir līdzīgs vēstījums jāsaņem no Grieķijas politiskām aprindām. Mēs varam darīt visu, bet no Grieķijas mums ir jāredz, ka tur ir vienotība, ka tur ir apņēmība risināt sarežģītus jautājumus. Un uz to es gribētu aicināt arī grieķus, Grieķijas politisko aprindu pārstāvkļus, lai viņi sadarbotos, lai viņi parādītu vienotību šādu grūtu jautājumu risināšanā. Ir pienācis brīdis, kad šādi būtu jārīkojas, un tas būtu atbildīgi. Daudzi arī runāja par tādiem svarīgiem elementiem kā Eiropas pusgada noslēgums. Es gribētu varbūt, lai Eiropas deputāti atgrieztos pie saviem vēlētājiem un pastāstītu, ka jā, Eiropas pusgads ir beidzies, bet nacionālajie pusgadi tikai sākas. Mēs zinām, kas ir jādara, mums ir konkrēts rekomendācijas katrai valstī, kas ir godīgas, atšķirīgas, Bet tagad mums ir nepieciešams, lai nacionālās valdības sadarbojas un izpilda, ievieš tās reformas, kas nepieciešams dalību valstīs, jo tikai tā mēs mainīsim Eiropas ekonomikas kvalitāti un konkurētspēju un uzliksim tai labākas riepas. Es gribētu vēlreiz atgādināt, ka uh, finanšu transakciju nodoklis tiks piedāvāts. Protams, ka ir jāveic ietekmes izpēte Tas arī tiks izdarīts. Un tāds ir viens no mūsu piedāvājumiem, runājot par šādiem svarīgiem jautājumiem, debatēm par šiem jautājumiem. Mēs nodrošināsim zināmu vadību, un es ceru, ka globālai partneri arī sekos. Vairāki no jums runāja par Schengens jautājumu un par to, cik svarīgi ir, lai būtu labas imigrācijas politikas. Es gribēju jums teikt, ka mēs pilnībā izprotam, ka personu pārvietošanās brīvība Eiropā ir viens no svarīgākajiem Eiropas sasniegumiem, un mēs to cienīsim. Komisija sekos, lai līgumi tiek pildīti, un rīkosimies, ja tas tiks apšaubīts. Tomēr situācija rāda, ka mums ir nepieciešami kompleksi risinājumi migrācijas jomā un ka mums ir jākonsolidē uzticība sistēmai. Tieši tāpēc komisija ir pārliecināta, ka tikai koordinēts uz kopienu balstīts process šeit dos rezultātu, nevis unilaterāli vienpusēji pieeja no dalību valstīm, ieviešot robežu kontroli. Mums ir nepieciešama arī Eiropas līmeņa patvērums sistēma, kas būtu efektīvāka un labāka. Un mēs darīsim visu, lai šī sistēma sāktu darboties līdz nākošā gada sākumam. Tāda ir mūsu pieeja, un es ceru, ka to atbalstīs arī padomi, parlaments un dalībvalstis. Vēl pavisam īsi par pārval, ekonomikas pārvaldību un sešiem uh, attiecīgajiem dokumentiem. Protams, ka jūs par to varēsiet arī vēlāk runāt uh, ar Reina kungu Es gribēju pieskarties tikai vienam elementam. Runa ir par to, ka nepieciešams panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk, jo spiediens ir liels un mums ir labāk jāpārvalda Eiropas ekonomikas eh, tā, lai eh, tas eh, būtu tā, nu, tā lai tā būtu tāda ilgspējīgāka pieeja. Runājot par Horvātiju, ir pienācis īstais laiks apsveikt Horvātiju jo Horvātija ir nonākusi tādā vēsturiskā punktā, un es skatu, ka tas būs labs pozitīvs signāls ne tikai horvātiešiem, bet visam Rietumbalkānu reģionam. Gribu apsveikt Eiropas parlamentu un referentu Svobodas kungu un arī Ungārijas prezidentūru ar to, ka viņi izdarīja lielu darbu, lai panāktu šādu pozitīvu rezultātu. Paldies Enikai Gerī kundzei, kura teica, ka viņa grib uh, sadarboties draudzīgā gaisotnē ar parlamentu. Viņa šeit ir bieži ieradusies, un es gribu arī viņai pateikties par lielisko sadarbību ar komisiju. Paldies! Paldies, komisārs Ševkovičs! Tagad padomas vārdā dodu vārdu Georgi Kundzei. Liels paldies priekšsēdētāji, komisārs Šefkovičs, godātie deputāti. Es gribētu izmantot šo pēdējo iespēju, uzstājoties jūsu priekšā plenārsēdē. Es gribu izmantot šo iespēju runāt savā mātes valodā. Daudz ir teikuši, ka mēs esam labi pastrādājuši. Paldies, ka jūs to atzīstat. Tagad es zinu un saprotu, ka patiešām bija tā vērts uzturēt draudzīgu sadarbību ar parlamentu. Barozo kungs jau pieskārās sešiem dokumentiem eh, ekonomikas pārvaldības eh, dosjē. Šefkovičs kungs runāja par Horvātiju. Koplēmuma procedūra ļauj padomēju un prezidentūrai izveidot personīgas attiecības ar deputātiem ļaujot risināt dažādas attiecību problēmas starp abām institūcijām, un šī ir lieliska iespēja. Gribēju jums arī pateikties par šodienas debatēm, jo jūs runājat par fundamentālām pamatvērtībām, principiem. Mēs runājām gandrīz par filozofiskiem jautājumiem, un es redzu, ka mums šajā ziņā ir vienots viedoklis. Mēs arī piekrītam, uh, ka šie ir ārkārtīgi sarežģīti jautājumi, kuri jārisina Eiropadomē. Runājot par vēsturiskumu, varbūt mums nevajadzētu šo vārstu, vārdu pārāk bieži izmantot, jo tā mēs mazinātu tā vērtību. Es arī pilnībā piekrītu tam, ka baiļu izmisuma gars ir slikts padomdevējs, Eiropas līderiem par to būtu jāatceras, kad viņi rīt un parīt diskutēs par šiem jautājumiem. Mūsu viedoklis ir, ka mums ir jāstrādā atbildības, solidaritātes un uzticības gaisotnē. Tas ir Mums šādā gaisotnē jāstrādā pie daudzi, daudziem un dažādiem jautājumiem, piemēram, pie ekonomiskās pārvaldības, patvērumu meklētāju un tā tālāk. Mums ir jābalstās uz kopējām vērtībām. Vairāk Eiropas un stiprāka Eiropa ir tas, ko daudzi cilvēki atbalsta. Uz to mēs arī esam balstījuši savu darbu pēdējo sešu mēnešu laikā. Mūsu pārliecība ir tāda, ka dziļāka integrācija ir mūsu problēma risinājums. Un nobeigumā es gribēju pieskarties jautājumiem, kurus mēs pārņēmām no iepriekšējām prezidentūrām. Šie jautājumi bija saistīti ar zināmiem mājas darbiem, kas mums bija jāpilda. Piemēram, mums bija jāpanāk vienošanās par zināmiem dosjē, piemēram, ar jums. No sākuma ekonomiskie jautājumi. Tātad mēs jau runājām par Eiropas pusgadu. Uh, Gribēju pateikties komisāram Šefkovičam, jo patiešām ir svarīgi izskaidrot pilsoņiem, ko nozīmē šis pusgads. Šeit ir runa par lielāku caurskatāmību, par to, ka cilvēki zina, kā katra dalība valsts risina fiskālus jautājumus, strādā ar budžetu. Un ir atbalstām tas, ka Eiropas parlaments ir pievērsis tik lielu uzmanību šim jaunajam pusgada šai jaunai pusgada programmai. Mums ir jānodrošina arī stingrāka budžeta izpildes kontrole, izaugsmes pamatā ir smags darbs un kreativitāte. Gribēju jums sniegt divus iemeslus, kāpēc es gribētu piedāvāt vai teikt, ka esošie dokumenti ir jāapstiprina. Šī pakotne ir labāka kā sākotnējais priekšlikums. Un visos jautājumos mēs esam panākuši vienošanos, esam piekāpušies parlamentam, pat jautājumā par apgriezto kvalificēto balsu vairākumu. Arī šeit mēs esam piekāpušies parlamentam. Kad Landorf kungs teica, ka ir viens problēma jautājums šajā pakotnē. Šeit ir runa par kvalificēto balsu vairākumu. Es nepiekrītu. Es uzskatu, ka kontrolas sistēma šajā pakotnē ir tāda, kas ļautu mums izvairīties no šāda veida krīzēm nākotnē. Runājot par personu brīvu pārvietošanos, es gribētu teikt, ka Tieslietu un iekšlietu padomu 9. jūnijā panāca vienošanos par padomas secinājumiem, kas saglabā pārvietošanās brīvību, jo mums ir iespēja, spēja piemēroties jaunajiem izaicinājumiem, mums būtu jāpieņem ārkārtas pasākumi tikai ārkārtas situācijās. Un tiklīdz tiek saņemts likumdošanas priekšlikums, un mēs gaidām, ka šāds priekšlikums tiks sagatavots rudenī, protams, tad mēs varam arī strādāt pie šī jautājuma modalitātēm. Nu, pat mani informēja, ka paralēli šai plenārsēdēji eh, Vienīgais jautājums, kas eh, vēl nebija atrisināts par Frontexu, pašlaik jau ir atrisināts. Paldies par šo sadarbību. Tātad neatrisinātu jautājumu vairs nav. Vēl cits mājas darbs, ko pārņēmām no iepriekšējās padomas, ir Eiropas centrālās bankas eh, aizdošanas kapacitātes palielināšana. Mēs šeit eh, panācām kompromisu ar Eiropas parlamentu. Tas ļaus mums risināt eh, Ziemeļāfrikas valstu problēmas. Atbildot Abaidīkungam, es gribēju noraidīt viņa apgalvojumus par to, ka lēmumi tiek pieņemti balstoties uz nacionālajiem politiskiem apsvērumiem. Viņam būtu saviem kolēģiem pajautāt par Matuša kunga darbu. Piemēram, Ekonu komitejā vakar mēs redzējām, ka gaisotne bija pilnīgi atšķirīga no tā, ko jūs teicāt. Tā baidīgi kungam arī vajadzētu izlasīt dalību valstu reakcijas atbildes uz mūsu priekšlikumiem. Jo, nu, protams, šos priekšlikumus var kritizēt, bet eh, tā jau mēs šeit strādājam, mēs diskutējam par lietām, mēs panākam vienošanos savā starpā. Vēl es gribēju Tabaidīkungam teikt Viena no pozitīvākajām lietām Ungārijas prezidentūras laikā mūsu atslē, panākumu atslēga bija uzticība līguma garam un institūciju kompetenču ievērošana. Tagad sešu dokumentu pakotne ir nodota jūsu rīcībā. Mēs esam izdarījuši visu, ko varējām. Barozo kungs un viņa kolēģi par to mūs ir slavējuši. Uh, Visi deputāti mūs ir uzteikuši arī komiteju sēdēs. Hermans Van Rompuis ir eh, padoms priekšsēdētājs, un tagad viņš var turpināt darbu pie šo jautājumu tālāk virzīšanas, kā to uzskata par vajadzīgu. Un nobeigumā par Horvātijas pievienošanos. Kā jau es teicu, mums vajadzētu uzmanīgi lietot vārdu vēsturisks Bet šajā gadījumā es tomēr gribētu uzstāt, ka šis ir vēsturisks moments, šis ir svarīgs vēstījums Rietumu Balkānu valstīm par to, ka viņām ir iespējama nākotne Eiropas Savienībā. Ceru, ka rīt valdību pārstāvi pieņems gala lēmumu par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Mūsu prezidentūras pēdējās stundās es ceru, ka uzņemšanas sarunas tiks pabeigtas, Eiropas komisija strādā 24 stundas dienā, lai nodrošinātu, pārliecinātos par to, ka gala ziņojums būtu pozitīvs. Tas tika publicēts 10. jūnijā, arī horvātieši strādā nepārtraukti. Katru dienu notiek padomas darba grupu sēdes, lai mēs šo darbu varētu pabeigt. Nobeigumā jau es jums gribēju teikt, ka esmu pateikusies, bet es gribēju pateikties vēl īpaši Spānijai un Beļģijai par to, ka palīdzējāt mums izpildīt trojkas programmu un vēlu visu to labāko nākošajai polijas prezidentūrai. Paldies, Gjorī kundzei! Līdz ar to diskusijas par šo punktu ir beigušās, un varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Te ir runa par Alberta Desas ziņojumu KLP 2020. gada perspektīvā.